pārjautāju, vai viss darbojas tulku kabīnēs. Nav nekādu problēmu. Labi. Tātad paziņoju par 23. jūnijā pārtrauktās plenāras sesijas atjaunošanu. Vienojoties ar politiskajām grupām šo ārkārtas sesiju saskaņā ar 146. panta 4. punkta 2. apakšpunktu saskaņā ar darba kārtību eh, sasaucu, un tas ir tiek darīts, lai apspriestu referendumu iznākums apvienotajā karalistē. Te ķeramies pie darba kārtības. Eh, šis ārkārtas pasākums ir kā reakcija uz eh, ārkārtas situāciju, respektīvi viena no dalību valstīm ir izvēlējusies izstāties no kopienas. Tādēļ es ārkārtīgi atzinīgi vērtēju to, ka visa Eiropas komisijas kolēģija, ieskaitot Lordu Hīlu, ir šodien klāt šeit. Un sveicu komisijas priekšsarētāju kopā ar visu kolēģiju. Tas ir. Ir svarīgi, lai mēs parlamentā, Eiropas demokrātijas centrā apspriestu šo jautājumu. Jo neskaroties uz dažādiem komentāriem atsevišķās struktūrās, uh, Lēmums, kas ir pieņemts apvienotajā karalistē, ir Britu tautas lēmums, bet arī tāds, kas skar visus Eiropas Savienības iedzīvotājus. Līdz ar to ir tikai loģiski, ka Eiropas iedzīvotāju pārstāvi šeit šajā iestādē diskutē par šo jautājumu. Ļaujiet man pateikt vienu lietu pirms sākam debats. Četras desmitgades daudzi politiķi, politiķas un jo īpaši daudz ierēģi no apvienotās karalistes ir strādājuši Eiropas iestādēs. Es personīgi ļoti daudzus no viņiem desmit gadiem ilgi esmu pazinis, kopā strādājis pie šīs Eiropas institūcijas darba veidošanas. Un es teiktu, ka mums ir nepieciešams visiem kolēģiem, kas nāk no apvienotās karalists, un simtiem britu kolēģu, kas strādā politiskajās grupās un dažādās iestādes struktūrās, šodien pasakam, ka mums ir ļoti žēl par lēmumu, ko pieņēma apvienotā karaliste par aiziešanu, bet jūs, kolēģi, kas esat strādājuši gadiem ilgi šeit, mēs ar jums esam saistīti ciešām saitēm. Un viena lieta ir skaidra, godātie kolēģi. Apvienotās karalistas vērtība, it īpaši Eiropas ārlietās un brīvību aizsardzībā, ir ļoti svarīga, bet vairākuma vēlme, kur pauda Britu pilsoņi, ir jāciena. Tāpēc mēs šodien intensīvi runāsim par 50. pāntu un tā aktivizēšanu. Dāmas un kungi! Ļaujiet man izteikt pateicību šeit kādai personai. Tik smagā situācijā šis cilvēks ir ļoti labi strādājis un ļoti cilvēciski rīkojies. Lords Hills pats ir izlēmis atsaukt savu vārdu, atkāpties Un es vēlos par šādu rīcību teikt jums paldies, tāpat arī par darbu komisijā, kur esat veicis. Ich danke Ihnen, liebe. Paldies, godātie kolēģi, par šo signālu, kas arī parāda, kurā pusē ir Eiropas tautu pārstāvi šeit, kas vēlējās saglabāt apvienoto karalisti Eiropas Savienību. Paldies par šo spēcīgo signālu, bet vienlaicīgi Lorda Hila atkāpšanās jau kalpo kā signāls, ka de facto Izstāšanās procedūra jau ir sākusies. Dāmas un kungi, ir laiks debatēm. Vispirms dodu vārdu Eiropas padomas vārdā Henis Plešārt kundze. Es aicināju arī Tuska kungu uz mūsu debatēm tas gan neko nemaina mūsu cīņā pret jums, Hannes Plešārt kundze, kuru pārstāv padomu šeit. Lūdzu, jums vārds.